Allora iniziamo. Chiediamo scusa par qualche. Jā, labdien! Tātad sāksim šodienas sēdi. Un sākumā vēlos atvainoties par to, ka mēs nedaudz vēlāk sākām mūsu komiteju. Bet riska faktors bija tāds, ka sēdi vispār varbūt nevarēja noteikt, jo ne visi tulki bija, bet tulki tagad ir ieradušies un tagad varam arī sākt jo tulki bija kādā no citām sēdēm vienlaikus. Mums ir no Ungārijas viesi. Vēlos tos sirsnīgi sveikt šeit mūsu komitejā. Un tūlīt pat pārēsim pie darba kārtības, ja nav nekādu piezējumu, tad darba kārtība ir pieņemta. Nākošais ir protokola apstiprināšanu sēdē pagājušā reizē, kas notika, un kā parasti nebūs nekādas piezīmes, tad pieņemsim, ka protokols ir pieņemts. Nākošais tad šodienas sēde. Šodienas sēde tiks traumēta, tas ir mans paziņojums, un līdz ar to mēs varam pievērsties uzreiz uh, balsojumam. Tātad Eiropas Savienības politikas programmas jauntīstības valstu atbalstīšanai, risinot ar pārtiks nodrošinājumu saistītās problēmas. Nacinumu sagatavoja Marks Tarabella. Mēs varam sākt uzreiz balsot, ja Mark jūs vēlties eh, kādus eh, vārdus teikt. Lūdzu. Paldies, priekšsādātāja kungs. Es nevēlos eh, ilgi runāt, bet vēlos vienkārši pateikties par paveikto darbu, pateikties dažādiem ēnu referentiem. Uh, jo esam atraduši dažādus kompromisus, eh, sešus kopā un arī citus. Paldies tiem, kas ir palīdzējuši, mm, sveicu arī kolēģus, bet arī ierēģinus Soņa Stenāt, eh, Marija Paula De Angelo, Sorensen un pat Citlī Konze. Viņas ne bieži tiek nosauktas, bet ļoti aktīvi strādā. Balsojuma saraksts ir pietiekami samērā garš atzinumam. Tas ir deve komiteja domāts. Mēs varējām sniegt mūsu tādu ļoti skaidru vēstījumu. Desilvestris kungs uh, arī uzstāsies un ir vēl tāds spēcīgāks uh, signāls, ko viņš vēlas dot. Par procedūru man arī ir pāris piezīmes un arī par laika uh, grafiku. Un tā kā mums ir kompromisi, kas eh, dod tādu ļoti spēcīgu vēstījumu, tad vēlos aicināt tos eh, kolēģus eh, Patrāneves vai Dansils kundzi. Un dažkārt es mīnus liku pie grozījuma un dažkārt neesmu pret un pat atbalstu viņu viedokli, bet mums jābūt ļoti īsiem šajā atzinumā Un ja mūsu dokuments vienkārši tiek pagarināts ar dažādiem apsvērumiem, kurus es personīgi varu atbalstīt, tad mēs dažkārt nu vienkārši vājinam to spēcīgo signālu, kādu vēlamies dot deve komiteja, kas ir atbildīgā. Tātad, nu, lūdzu, atvainojiet, ja dažkārt ir mīnus zīme, un vēlos skaidrot, neesmu vispret pret grozījumiem, bet, nu, vēlos atbilst šai uh, idejai, lai dotu tādu spēcīgu vēstījumu un nevis tādu garu dokumentu sastādītu par šo jautājumu. Tas nav negatīvs vērtējums atsevišķiem grozījumiem. Un paldies tiem kolēģiem, kas ir eh, iesaistījušies šo jautājumu risināšanā, jo es domāju, ka atzinumu sagatavošanā ir bijuši daudz, daudz darba un balsojums būs šodien, un tas ir tas, ko gribēju jums šodien teikt priekšsēdētāja kungs. Paldies, Marka! tad tūlīt pat pievērsīsimies balsojumam. Labi, sākam balsot. Vai jums visiem ir balsošanas kartiņas, lūdzu? Jā. Ievērojam to, ka Kaboja Santos kungam nav, grozījum, nav uh, balsojuma kartiņas. Pirmais grozījums. Mums ir dalītais balsojums trīs daļās. Pirmā daļa sākam balsot. Balsojam tagad par pirmo daļu grozījumā numur viens. Beidzam balsot. Pieņemts. Balsojums par otro daļu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Otrā daļa arī pieņemta. Trešā daļa. Pirmais grozījums, trešā daļa. Beidzam balsot. Noraidīts. Grozījums numur divi - Silvestris Lavija. Sākam balsot par otro grozījumu. Beidzam balsot. Pieņemts. Trešais grozījums. Dalītais balsojums atkal. Pirmā daļa. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Otrā daļa. Trešajam grozījumam. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Grozījums numur 5. Nē, saka priekšsēdētājs. Tātad tagad sestais grozījums. Sākam balsot par sesto grozījumu. Beidzam balsot. Noraidīts. Atsumerkli lūdzu. Tagad man jāatvainojas, saka priekšsēdētājs, mums vēl jābalso par piekto Jēglis kungs. Kundzes uh, sastādījis. Tad sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Tātad piektais, sastais ir nobalsot, tagad septītais. Sākam balsot par septīto. Beidzam balsot. Noraidīts. Balsojam par astoto grozījumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Tagad desmitais grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 11. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Nākošais. Kompromiss numur viens. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Grozījums numur 19. Pirmā daļa. Balsojam par 19. grozījumu pirmo daļu. Sākam. Beidzam balsot. Pieņemts. 19. grozījuma otrā daļa. Sākam balsot. Otrā daļa. Beidzam balsot. Pieņemts. Tagad 21. Eh, grozījums. Patrāna neveš. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Grozījums numur 22. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 24. divās daļās. Pirmā daļa sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Otrā daļa. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 25. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Grozījums numur 26. Sākam balsot. Sākam balsot par 28. Beidzam balsot. Pieņemts. Grozījums numur 27. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Grozījums numur 28. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Grozījums numur 29. Sākam balsot. Beidzam balsot. 29 pieņemts. Grozījums numur 30. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Kompromiss numur divi. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Grozījums uh, numur 36, Laina Reimers. Nesaka priekšsēdētājs atvainojiet īsu brīdi. grozīsim par 39. Glatfelders. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Tagad grozījums numur 45. Sākam balsot. Noraidīts. Tagad uh, kompromiss numur 3. Pirmā daļa sākam balsot. Beidzam balsot. Trešā kompromisa pirmā daļa pieņemta. Otrā daļa, kompromisa numur 3, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Ļoti jauki. Tagad grozījums numur 55. Sākam balsot. Nikolēsko grozījums. Beidzam balsot. Jā, nu, tāda spriedze, bet noraidīts. Tagad turpināsim. Kompromiss numur 4. Es esiet lūdzu pacietīgi, atsumirkli, vai jūs tagad vēlaties uzstāties, kolēģi? Jūs, nē, tagad vispirms nobalsosim. Sākam balsojumu par ceturto kompromisu. Beidzam balsot. Pieņemts Nākošais. Grozījums iesniedz Silvestris. Tas būs mutiskais grozījums. Priekšsēdētājums man žēl, ka man ir jāiesniedz šis mutiskais grozījums, jo ir dažādi apsvērumi tomēr izteikt šo grozījumu. Šis grozījums, kuru es piedāvāju, ir domāts lai aizvietotu kompromisa otro daļu, kuru tikko pieņēmām. Manuprāt, tas ir tikko bijis e, izdalīts. Kas tad e, ir pamatjautājums? Man liekas, ka visas pamatprogrammas palīdzībai attīstības valstīm jāorientē tā, lai tas lauksaimniecības eh, projektus veicinātu un būtu arī uh, energoefektīvi. Šeit vajadzētu īpašu uzmanību pievērst atjaunīgiem energonesējiem un kādēļ atjaunīgām enerģijām. Jau tad, kad jaunietis bija un uh, brīvprātīgi strādāja, mēs mēģinājām savākt naudas, lai akas uh, raktu kaimiņu valstī, kurās attīstība nebija tik augsta, bet energo izmaksas, lai mm, darbinātu sūkņus, bija tik lielas, ka šīs aks nemaz nevarēja izmantot. Tātad par to īpaši es gribu runāt. Tātad iekārtas, lai ražot enerģiju no atjaunīgiem energo avotiem lauksaimniecībā. Šādā veidā mēs varētu būtiski dot uz, mūsu pienesumu, lai pašapgāds tiktu gatavots un lai m, mm, šīs valsts pašas varētu apgādāt sevi ar pārtiku. Priekšsēdēs. Paldies uh, Silvestra kungam un tagad referentam vārds Markam Tarabelam. Problēma ar šo grozījumu ir nevis saturs, bet tas dodas tālāk nekā kompromiss to atļāva sasniegt Nu, personīgi es uh, vienkārši saku, ka bija tāda forma, ka bija sasniegts, uh, sasniegt vieno, Terabel, Silvestris, Hoisling un Fontāna vienojās par ceturto. Un šodien uh, pusvienos es uh, saņēmu šo grozījumu un negribēju vēl kontaktēties ar citām grupām. Ja visi uh, tam piekrīt, tad, nu, tas uh, atceltu kompromisu. Tātad es uh, neprotestēju pret uh, saturu, bet pret procedūru. Un būtu labāk, ja nākotnē šāda veida uh, grozījuma un šāda veida, nu, kā lai saka, izmaiņas ne, uh, ne tikt iesniegts uh, pusotru stundu pirms darba grupas sēdz, jo man darba grupa sāk strādāt pulksnes 13.30. Il problēma, Mark, Mark, ascolta. Mark, lūdzu, uzklausiet. Problēma ir eh, tā, ka, ja tu esi par, eh, tad mēs varam balsot, un ja nē, tad uh, nē. Trabela. Jā, nu darbs, viss, kas ir paveikts, uh, es piekrītu tam, ka mēs balsojam, jo es atbalstu šī grozījuma uh, saturu. Es gribēju izteikt piezīmi par procedūru, jo nu nevar strādāt šādā procedūras veidā. Mēs nevaram strādāt ar jautājumiem un divas stundas pirms uh, balsojuma nāk kaut kādas izmaiņas. Bet nu par, par saturu es, es piekrītu tam. Allora, Jā, labi, tā tad uh, mēs balsosim par šo mutisko grozījumu. Grozījums tika izskaidrots, Silvestris kungs to tagad ir jums piedāvājis un izskaidrojis. Protams, ka mēs varam atbalstīt arī to, ko Tarabēlas kungs teica. Tagad balsojam par mutisko grozījumu. Sākam balsot, beidzam balsot. Mutiskais grozījums pieņemts. Tagad turpināsim. Grozījums numurs 61, patrāva neveš, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Tagad nākošais ir 62. grozījums pirmā daļa. Sākam balsot. 62. pirmā daļa. Beidzam balsot. Noraidīts. 64. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Nākošais balsojums kompromiss numur 5. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Emendamento 77. Jēgle. Nākošais ir 77. grozījums iesniegusi Jēgle. Pirmā daļa. Sākam balsot. Beidzam balsot par 77. pirmā daļa. Pieņemts. 77. otrā daļa. Sākam balsot. Sākam balsot par otro daļu. Beidzam balsot. Pieņemt. Andiamo all'emendamento 78. Dichiaro... Tagad balsosim par 78. Sākam balsot. Un beidzam balsot. Pieņemt. 79. sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Numur 80. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 81. grozījums. Klatfelders iesniedz. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Silvestra kungs vēlreiz vēlas uzstāties. Viņš grib izteikt mutisku grozījumu, ko gribēja Lavija kungs iesniegt. To, okay. Uh, Lavijas kungs uh, šodien, diemžēl, nevarēja ierasties un ar šo grozījumu. Lavijas kungs vēlas izteikt to, ka vietējo pašvaldību iestādēm jādod arī tāds, tāda spēja vai tiesības vest sarunas, un šeit ir runa par šo um, lauksaimniecības ražības veicināšanu, lai atbalstītu laukiedzīvotājs, un es domāju, ka tādā vispārējā veidā mēs to varam arī atbalstīt. Priekšsēdētājs. Jā, runātājs ļoti ātri nolasīja visu šo uh, savu priekšlikumu. Tas netika izdalīts arī ne uh, visiem zināms, bet no, nu, jēga tā tad ir zināma. Un par šo mutisko grozījumu mēs varam apbalsot. Uh, uh, Sākam balsot. Vai visi nobalsoja par 82. pieņēmts? Turpināsim. 83. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Nākošais kompromiss numur 6. Pirmā daļa. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Otrā daļa. Sākam balsot. Otrā daļa. Beidzam balsot. Pieņemts. Nākošais grozījums numurs 63. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Grozījums numur 84. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Grozījums numur 85, balsojums divās daļās. Balsojam par pirmo daļu. 85. pirmā daļa. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Otrā daļa. Pieņemts. Priekšsēdētājs atvainojas. Pirmā daļa ir pieņemta 85. Tagad balsojam par otro daļu 85. Man liekas, ka vairākums ir tieši tas pats, jā, tāpat arī otrā daļa ir pieņemta. Adesso andiamo all'emendamento 86. Tagad balsojam par 87. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Nākošais grozījums numur 88. Sākam balsot. Man liekas, ka pieņemts, pieņemts. Tagad 89. sākam balsot. Arī pieņemts. Grozījums numur 90. Sākam balsot. Noraidīts. 91. patrāna neveš. Sākam balsot, beidzam balsot. Pieņemts. Grozījums. Jā, liekas, pā, pieņemts, saka priekšsētājs. Tagad 54. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot pieņemts. Grozījums numur 92, pirmā daļa. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pirmā daļa noraidīta. Tagad otrā daļa. Otrā daļa par 92. sākam balsot, pieņemta. Nākošais 93. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Sulla... No, perché l'ha cancellato. Niente, quindi votiamo solo il... Tagad balsojam Nē, tagad ir tikai noslēdzošais balsojums. Tātad noslēdzošais balsojums par dokumentu kopumā ar tādām izmaiņām, kādas esam veikuši. Beidzam balsot. Un rezultāts ir tāds, ka teksts ir pieņemts. Sirsnīgi sveicam uh, Tarabēlas kungu. Grazie, l'onorevole Silvestris Osī. Paldies! Un vēlētos pateikties arī Silvestras kungam. Un tagad mēs pārējām pie piektā darba kārtības projekta punkta. Un, ja visi ir gatavi, tad mēs tagad runāsim par ielgušo olbaltumvietu deficīta problēmām un tās iespējamiem risinājumiem Eiropas Savienībā. Ir vairāki referenti, Un uh, doma ir sekojoša, ka mums vajadzētu uzsvērt un runāt par pasākumiem un instrumentiem, kuri ļautu Eiropas Savienībai palielināt olbaltumvielu bagātu politiku Eiropā. Hoislēn kungs, lūdzu jums vārds. Priekšsēdētāja kungs, dāmas un kungi, Man ir prieks, ka daudz vēl palika šeit pēc balsojuma, jo tiešām ir runa par svarīgu ziņojumu, kas, protams, ir uh, lielā mērā saistīts arī ar jauno kopējo lauksaimniecības politiku. Šeit ir runa par problēmu, kas pastāv jau ilgāku laiku, kā tas jau ir nosaukumā minēts, bet pēdējos gados problēma ir pat sāsinājusies un nav rast šeit uzlabojumu. Proti eh, pagājuši gadu mēs vēlreiz varam konstatēt, ka par 30% atkal ir samazinājies proteīna augu uh, audzēšanas apjoms, un Eiropā tikai 3% no zemes uh, tiek uh, izmantota um, šiem augiem, un Vācijā tie pat ir tikai 1%. Mēs importējam ļoti daudz uh, Um, tieši augu valsts olbaltumvielas, 80% mēs importējam no tā, ko patērējam, un ja mēs to pārrēķinām, tad 20 miljonu hektāru no uh, izmantojamās zemes ir uh, ārpus Eiropas Savienības valstīm, un mēs no tās esam atkarīgas, atkarīgi, un tā ir lielākā problēma šajā jautājumā, ka mēs esam tik ļoti atkarīgi no importa. Uh, Un, protams, līdz ar to esam ievainojami. Eiropa vairs nav uh, pirmajā vietā iepirkēju vidū, bet uh, mēs te konkurējam ar Ķīnu, un tas var destabilizēt visu šo jomu. Protams, ka ir vēsturiski apsvērumi, kāpēc uh, Eiropā ir šis deficīts, eh, tas ir saistīts ar tirzniecības nolīgumiem, kur mums ir noslēgti. Gribu norādīt uz GATT nolīgumu un Blair House nolīgumu, kas eh, lielā mērā ietekmēja eh, Eiropas apgāde ar obaltumvielām. Mēs tādējādi aizstāvējām savu graudaugu ražošanu un upurējām šo te obaltumvielu augu audzēšanu. Uh, Un es domāju, ka šī problēma tiešām ir nopietna. Ilgtermiņā raugoties, mēs zaudējam veselu kultūra augu grupu, tā vairs būtībā netiek audzēta. Un um, jo mazāk uh, tiek audzēti pākšaugi, jo mēs uh, mazāk uh, protam un zinām, kā audzēt šo kultūra augu grupu. Šeit ir runa arī par selekcijas veicināšanu, par uh, sēklu audzēšanu un uh, lauksaimniecībā. Lauksaimnieki tātad zaudē šīs iemaņas un zināšanas par šādu augu audzēšanu, un pret to mums ir steidzami jācīnās, ja mēs nevēlamies pazaudēt šo pēdējo nelielo daļiņu, kas vēl pastāv. Mums ir uh, jāveicina sēklu audzēšana, lai attīstītu arī jaunas produktu grupas šajā jomā. Ja mēs to visu tagad uh, tā apskatām lauksainicības reformas kontekstā, kāds, kāda nozīme tad ir uh, olbaltumvielu augu audzēšanai, proteīna augu audzēšanai, tas uh, atbilst uh, mūsu mērķiem, jo šeit ir runa par augiem, kas uh, um, atbilst uh, ilgspējīgas lauksaimniecības mērķiem. Uh, Pākšaugi var eh, dot augsnē līdz pat 100 eh, kg um, parības vielu un uh, arī uztver uh, oglekli. Un tādējādi lauksaimniecībā ir vajadzīgs maizāk enerģijas izmantot, un šie pozitīvā aspekti noteikti ir jāuzsver lauksaimniecības reformas kontekstā. Tāpēc šie aspekti ir arī būtiski un tiek uzsvērti. Uh, Un eh, mums ir eh, jārunā ne tikai par pašpietiekamību, bet arī šie pārējie punkti turpmākajā lauksainiecības reformā ir eh, jāiestrādā. Tātad pozitīva ietekme uz klimatu pārmaiņu apkarošanu un uz lauksaimniecību. Protams, šeit ir arī problēmas, izmantojot pākšaugus. Uh, dzīvnieku barībā, jā, sojai šeit ir uh, priekšrocības, bet šeit ir vajadzīga selekcija, ir jātīst tālāk uh, um, noliktavu saimniecība un uh, dzīvnieku barības nozara. Viņiem ir jābūt gataviem šādu barību izmantot, iestrādāt, un es domāju, ka šeit ir jāizdara tāds varbūt neliels spiediens šajā virzienā, lai tas gal galā tiktu arī darīts un ir arī sojas uh, audzēšanas potenciāls Eiropā, to nedrīkst uh, novērtēt par zemu. Šeit ir bijusi zinām attīstība pēdējās gados, un uh, Austrijā, piemēram, ir paplašināta sojas audzēšana, un tur ir jāraugās, kā to varētu atbalstīt. Arī citās dalība valstīs 68. panta piemērošanas ietekmē tieši Francijā tiek atbalstīta pākšauga audzēšana, un Šeit ir jāraugās, kādus pasākumus varētu pārnest Eiropas līmenī. Protams, būtu varbūt prātīgi, un šo jautājumu es piedāvāju arī savā ziņojumā, ja mēs eh, proteīna augu audzēšanu integrētu augstakā kā minimālo eh, prasību uh, nodrošināt šo te augsaku un uh, to arī atbalstīt. Un steidzami ir kaut kas jādara arī, kā es tikko teicu, lai uh, labotu trūkums, kas ir pētniecības un uh, sēklaudzēšanas jomā, un arī šeit komisijai ir jārīkojas. Un jādomā par to, kā varētu šeit situāciju mainīt. Proteīna augu priekšrocības es jau lielos vilcienos izklāstīju, un, kā jau es teicu, ja šos pasākumus, ko es piedāvāju savā ziņojumā, varētu iestrādāt arī kopējā lauksainiecības politikā, tad mēs panāktu būtisku progresu. Uh, šī ziņojuma sakarā un arī citos sakaros tiek diskutēts par to, vai uh, augu, uh, es atmanu dzīvnieku valstu obaltumu vielu uh, jomā kaut kas būtu darī, darāms, jo tos nedrīkst izmantot dzīvnieku varībai, bet šeit es esmu ļoti piesardzīgs, tātad pr principā varbūt varētu, bet ir tik daudz neatrisināti jautājumi, neskaidri jautājumi šajā jomā, ka es tomēr negribētu teikt, ka uh, dzīvnieku valsts uh, Uh, olbaltumvielas vajadzētu izbarot dzīvniekiem. Šeit ir daudz problēmu vēl, un komisijai šeit ir jānāk klajā ar uh, priekšlikumiem, kā šo problēmu varētu atrisināt. Tādu vispārīgu risinājumu es šeit neredzu. Tad, tad es ceru, ka šajā ziņojumā mēs varēsim uh, iesniegt šajā ziņojumā daudz pozitīvus ieteikumus, uh, un ka e, šī nav tāda nesvarīga loma KLP, bet e, proteīnu vielu audzēšana ir e, būtiska daļa, pat kodols Eiropas lauksainiecībā, un tā ir jāatjauno, tā pēdējos gados ir zudusi, un šī joma ir jāatjauno. Pēdējos gados esam pārāk maz uzmanības pievērstuši šai jomai, šeit kaut kas ir jālabo, tā jau stādu par prioritāru. Uh, Un pagājušajā nedēļā jau plenārsēdē mēs par to diskutējām, jo mēs redzam, ka uh, lielas problēmas uh, ir arī gaļas ražošanas sektorā Eiropā, un tāpēc mums ir šī proteīna augu uh, ražošana Eiropā jāveicina. Tādējādi mēs varam šīs gaļas sektora problēmas mazināt. Mēs esam runājuši ar ēnu referentiem jau pirms tam, un uh, es domāju, ka mēs šeit esam kopīgi izvēlējušies labu ceļu. Uh, Es eh, gaidu jūs priekšlikumus un eh, es domāju, ka tādējādi mēs varēsim piešķirt šim jautājumam tam eh, pienākošos lomu KLP reformas ietvaros un kopīgu iniciatīvu arī varēsim pieņemt. Paldies! Grazie Martin, molto bene. E adesso iniziamo. Paldies, Mārtin. Vispirms došu vārdu Morvei kungam, Morvejas kundzei. Eh, sokkal többről szól ez. Priekšsēdētājs, eh, priekšsēdētāja kungs, šajās debatēs ir eh, runa par vairāk kaut kā nekā varētu domāt. Te nav runa tikai par proteīnu trūkumu Eiropas Savienībā, bet ir runa par to, ka tas ir konflikta indikators. Mēs redzam, ka divas vērtības sistēmas, divas uh, Eh, filozofijas divas paradigmas ir eh, konfliktā. Brīvā tirzniecība um, visā pasaulē, pie tā piedaras arī pārtika. Pārtika tiek tirgot pasaules līmenī, un otra paradigma ir pašnoteikšanās, ja pašpietiekamība pārtiks jomā. Katra valsts, katrai uh, katrai valstī un katrai nācijai būtu jābūt tiesībām pašai par to lēmt. Šī te obaltumvielu uh, trūkuma jautājums um, ir arī saistīts ar um, pasaules brīvo tirzniecību. Tādējādi mēs ietekmējam ne tikai vīdi, bet uh, būtībā mēs uh, tātad redzam, ka mūsu importi, imports ir 70% proteīnu augu Uh, jomā no Dienvidāmerikas un citām valstīm tiek uh, importēti šie uh, augi, kas tiek izmantota dzīvnieku barībai. Tas ir no otras pasaules malas. Mēs sagraujam lauksaimniecību šajās valstīs un arī mūsu valstīs mēs sagraujam uh, lauksaimniecību un vidi. Kā šī te barība tad tiek izmantota dažās uh, valstīs, eh, kas attiec uz transportu, kur ir eh, lielas jūras ostas, tur ir um, milzīga putnu gaļas audzēšanas nozare. Tātad tur tādā industriālā apmērā tiek audzētas uh, vistas un citas, citi putni gaļai. Uh, Un kā tad mēs to raugā, uz to raugāmies uh, ilgtspējības kontestā? Vai tad tas uh, kaut ko labu dod darba vietu radīšanai? Nē, es nedomāju, ka mēs to vēlamies. Kā mēs uh, varam šo problēmu atrisināt? Atbilde uz to ir brīvo pasaules tirzniecību vajadzētu nedaudz ierobežot, um, izslēgt no tās eh, pārtikas jomu, vajadzētu domāt eh, galvenokārt par ekoloģiju, kā jau to referents min, ir ļoti svarīgi, lai mēs nodrošinātu tādu veselīgu līdzsvaru ekonomikā. Ir jādomā par cilvēkiem un eh, jādomā par to, lai panāktu līdzsvaru starp lopkopību un augkopību. Kolēģi, kas pirms dažām nedēļām bija Ungārijā, delegācijas braucienā, manuprāt, šis brauciens bija ļoti veiksmīgs, un uh, Ungārijā mēs sakām, ka veselīgs uzņēmums ir tad, ja uh, barība, uh, barības audzēšana un uh, dzīvnieku audzēšana, tātad auga audzēšana, dzīvnieku audzēšana ir līdzsvarā, un uh, šeit ir jādomā par ilgtspējību. Ir runa arī par cilvēka cieņu, bet eh, tā ir jauna paradigma un eh, mums ir jāmaina eh, šis skatu punkts. Es gribētu jūs aicināt padomāt par to, ka šeit ir jāizvēlas cita mentalitāte. Paldies! Un tagad vēlētos arī pateikties Latenfeldes kundzei par to, ka Viņa ir organizējusi tikšanos Ungārijā. Tātad paldies, un tagad mēs dodam vārdu Dantēna kungam lūdzu. Es gribētu pateikties kolēģiem par teikto. Un katrā gadījumā tas ļoti precīzi atspoguļo uh, situāciju ar proteīnu gan Eiropā, gan pasaulē. Un no otras puses, es domāju, ka jāatgādina, ka dažādie viedokļi un arī vienošanās starptautiskā līmenī tika noslēgt citā laikā. Toreiz Eiropā bija 15 dalību valsts, 11 vai 12. Tas bija arī laiks, kad Ķīna nebija tāds ļoti būtisks aktieris pasaules tirgu. Un tagad Eiropā ir citi cita situācija, ir jābūt citām pārdomām, un arī starptautiskā tirdzniecībā situācija ir savādāka. Un es gribētu vērst mūsu komitejas deputātu uzmanību uz to, ka sāk attīstīties starp Dienvidu Ameriku un Ķīnu. Ķīna eh, kļūst par lielāko proteīnu importētāju un viņu prasības ir daudz zemākas nekā mūsējiem, tā ka rīt mēs saskarsimies ar, ar eh, risku, ka nebūsim lielākais klients un interesantākais klients šiem piegādātājiem. Un uh, spēka pārdalījums arī uh, ražīgums un centrāla Eiropā ražīgums, kā arī uh, KLP reforma ir iespējas mainīt situāciju. Mums ir jāievieš tāda minimālā uh, augu seku maiņa. Mēs nevaram uh, tikai ar rīkojumiem ko mainīt, bet gan mums jāveido ilgtermiņa pasākumi, jo proteīna sektors cieši no dažādiem trūkumiem. Pirmkārt ir tas, ka a, selekcija nav zināma un a, arī nav zināms, kāda īpas ir progress pēdējo 25-30 gadu laikā un bez tam nav pietiekami daudz pētniecības, nav tāda uh, īstena risinājuma, kā mainīt augsecību. Un par uh, pārskatu, kā runāja referents, varētu jaunu politiku veidot proteīnu sektorā. Mēs esam iesnieguši grozījumus. Bet, nu, kopumā mums vajadzētu apstiprināt šo ziņojumu. Es domāju, ka tas ir ļoti, ļoti būtisks temats ekonomikai un lauksaimniecībai kopumā Eiropā. Paldies, Mišel! Nākošā Jēglis kundze. Paldies, priekšsēdētāji, un sirsnīgs paldies eh, Hoislinga kungam par šo ziņojumu. Tas ir ļoti labs ziņojums, un, manuprāt, to var pilnībā atbalstīt. Un tomēr man pietrūkst trīs punkti. Pirmkārt, norāde uz dzīvie, dzīvnieku valsts obaltumvielām. Un arī šeit esmu pilnīgi pārliecināta, ka Eiropas līmenī mums vajadzētu domāt par to, ko mēs šeit varētu darīt. E, ja ir e, kautuvju atkritumi vai pārpalikumi, kas varētu tikt izmantoti e, pārtikā, tie tiek mesti atkritumos vai sadedzināti, ko mēs šeit varētu darīt. Uh, Um, protams, ka skaidrs, ka dzīvnieku obaltumvielas nedrīkst izmantot uh, dzīvnieku barībā, bet kā tos varētu izmantot, tas ir pirmais punkts. Uh, Un otrkārt, šajā ziņojumā vajadzētu pieminēt arī ģenētiski modificētos organismus, jo mēs, ja mēs lasām šos skaitļus par importu, tad uh, reāli būtu arī tur norādīt, cik tad no šiem importiem ir ģēmo, lai vienkārši atvērtu cilvēkiem acis un uh, diskutētu par šiem jautājumiem uh, šajā kontekstā. Un trešais punkts, kas man pietrūkst, ir uh, tāds, kas man eh, šobrīd tiešām ir pie sirds, bet uh, man tas ir arī tāds sāpīgs punkts, un tie ir tie divpusējie nolīgumi, par kuriem šobrīd tiek vēstas sarunas. Šeit par šo tematiku neviens cilvēks neinteresējas, mums neviens nejautā. Eh, kad es padomāju, kas eh, varētu parādīties Merkusur nolīgumā, jaunā nolīgumā, bez tā, ka mēs mainītu citus nolīgumus, un ja es domāju par divpusēju nolīgumu ar Kanādu, kur es labāk pazīstu, tad es uh, eh, var šeit tikai teikt, ka uz šo punktu mums ir jānorāda un visā parlamentā un arī attiecībā uz komisiju un atbilstošo komisāru mums šeit ir aktīvi jāiedarbojas, jo pretējā gadījumā Mēs rakstīsim uh, lielisku ziņojumus, bet zaudēsim ar šiem jauniem noliegumiem. Lielas paldies! Tā, to mēs nedrīkstam pieļaut. E paldies, Elizabetai! Un tagad uh, Jārkungs. Paldies priekšsādātāji, paldies arī referentam, jo temats ir ļoti svarīgs. Man ir prieks, ka mēs uh, pirmkārt konstatējam, ka olbaltumvielu trūkums pastāv Eiropas Savienībā un šī deficīta apmērs parāda, ka tas nav tik uh, viegli novēršams. Tātad šis pirmais, pirmā atziņa ir ļoti būtiska. Tātad tas ir kā pretstats tiem, kuri saka, jā, nu tur tas nav no jums tik drausmīgi, to tad var ātri mainīt. Tā tas nav. Tātad otrkārt, uh, raugoties nākotnē, es esmu pateicīgs referentam. Uh, un es viņam piekrītu, ka viņš konstatē, ka uh, trūkums tas ir tirgus un tirgus ir iespējas. Un, uh, Mums vajadzētu labāk uzsvērt augstseku un ieguldīt pētniecībā. Tie ir ļoti svarīgi um, punkti, kuriem var piekrist. Un tomēr es vienmēr saku, tad uh, lūdzu domājiet par birokrātiju. Mums droši vien būtu jāizmanto otrais pīlārs um, un būs jāatsakās varbūt uh, no uh, platību maksājumiem, lai nebūtu tad atkal desmit dažādi platību maksājumi. To vajadzētu novērst. Uh, Runājot par pētniecību, tas ir pareizi, bet tur ir vajadzīgi arī rezultāti. Un tad varbūt mums būs jāstrādā arī ar ģēmo augiem. Un viens punkts, kurā gribu atbalstīt pilnībā Jēglis kundze, tas arī mani nodarbina, proti uh, kautuvēs radušos um, pārpalikumu uh, izmantošana um, pārtikā. Tātad, tas ir skandāls, ka tas, ko cilvēki drīkst ēst, ne mēs nedrīkstam dot uh, cūkām. Kas tagad ar to notiek? Uh, šie atgriezuma atkritumi tiek uh, utilizēti vai nu sadedzinot vai kā īpašie atkritumi, un otra daļa dod, tie tiek nosūtīti uz attīstības valstīm un bojā vietējo tirgu, un tas ir uh, traģiski. Tātad, ja mēs runātu par to daļu, kuru varētu vēl izmantot uzturā, uh, bet kurus mēs nevēlamies ēst, varbūt ētiski apsvērumu dēļ vai kā, tos uh, varētu tad uh, tomēr uh, izmantot un tādējādi šo problēmu atrisināt. Mums vajadzētu mācīties no BSE krīzes, bet um, vajadzētu kļūt arī gudrākiem, jo šeit, manuprāt, ir vēl zināms rezervas. Un pēdējā piezīme, un tur arī es piekrītu Ieglas kundzei, mums vajadzētu konstatēt uh, kas šobrīd notiek pasaules tirgū. Šeit es domāju par ģēmo un uh, par to vajadzētu skaidri uh, izklāstīt arī mūsu patērētājiem un vajadzētu norādīt uz šo divējādo situāciju. Tātad, ja mēs pārāk agri aizvērsim savus tirgus, tad tas var notikt. Uh, tad var notikt tā, ka eksporta preces tiek nosūtīts uz Ķīnu un nevis uz Eiropas Savienību. Un uh, tad uh, tur tiks attīstīta uh, dzīvnieku ražošana, un mēs savukārt tad dabūsim šos gala produktus. Man ir prieks, ka ir šis uh, ziņojums, man patīk, ka tas ir tāds visaptverošs. Es uh, tikai varbūt gribētu ar tādiem uh, dažiem aspektiem to uzlabot. Ja mēs pieskartos šiem tematiem debatēs, tad tas būtu ļoti labi. Un es gribēju vēlreiz uzsvērt šos te uh, dzīvnieku valsts uh, Uh, kautovju pārpalikums, ko varētu izmantot uh, uzturā, varbūt par tiem padomāt arī. E Paldies, un tagad dod vārdu nākamajam runātājam. Tarabēlas kungs. Uh, es uzklausīju to, ko uh, teica kolēģi, un varu to atbalstīt. Atbalstu arī Martina Halslinga darba um, garu toni, jo ir atsevišķi paragrāfi, kā ieteikumi, Viņš runā arī uh, konstatējot mūsu ārkārtīgi augsto atkarību no uh, Amerikas kontinenta, no Ziemeļa un Dienvidamerikas, un, protams, arī iesaka pasākums, kā varētu šo atkarību samazināt. Samazināt uh, tādos pasākumos, kādus varbūt varam uh, nākotnes kā. Uh, LP uh, eh, paredzēt viens uh, punkts uh, 92. 93. gadā parakstītais Blairhaus uh, eh, līgums ir kas tāds, ko varētu visnotaļ apšaubīt. Uh, tas tika parakstīts tad, kad laiks nebija tāds pats, kad tas, jā, Eiropas Savienības sastāvēja no 12 valstīm, un arī saturs nebija tāds pats eh, sarunās. Blērhauzas sarunām sekoja vairākas citas uh, sarunas, piemēram, arī jāpiemina Kyoto politika Um, protokolu parakstīšanu, kas bija ļoti nozīmīga. Un es iesniegšu arī grozījumus šādā izteiksmē, lai nu ļoti spēcinātu izteiktās domas. Un nākotnē Blērhausas līgums, nu, tad būtu, tas būtu jāmainās. Es neesmu jurists, jurists nelēmīgā kārtā, bet šis Blērhausas līgums aizliedz veselu uh, kārtu uh, līgumu. Uh, kas ir pēc tam, teiksim, parakstīti un kas ir domāti, lai samazinātu siltumnīca efektu gāžu izmešas un tā tālāk. Kopenhāganā pagājuši gadā bija tikšanās un Kankūnā tā būs, bet, nu, vispirms ir jārod vienošanās. Es ceru, ka vairākums mūsu komiteja atbalstīs arī um, Uh, tādu uh, līniju, ka jāapšauba šis Blērhausas līgums, uh, šāds uz, uh, melns uz balti, tam ir jābūt nu, ļoti tādam spēcīgam signālam, un nākotnē mums ir um, nepieciešams politikas, kas ir uh, vērsts uz to, lai samazinātu mūsu atkarību. Paldies! E Tagad Aņo un pēc tam Rēmers lūdzu. Thank you very much, Chairman. I'll keep my Paldies! Es eh, arī raudzīšos, kad jūs pacelsiet māmuriņu svišanai, sišanai un pabeigt man runu. Tātad es vēlētos uzsvērt četrus, četras tēmas un eh, kāpēc tad mums ir tik ārkārtīgi maz proteīnu un olbaltumvielu? Eh, pirmajā vietā vajadzētu pieminēt zivju miltus, un brīdī, kad es runāju, lielākā daļa zivju tiek atmest atpakaļ Atlantijas okeānā, zivju, kuras varēja izmantot dzīvnieku barībai. Es eh, piekrītu Jāra kunga teiktajam, ka liela daļa kautuvju atlikumu tiek izmesti atkritumos, un kāpēc nevarētu ēst dzīvnieku viens otru atlikumus? Es vēlētos atgādināt komitejai, ka kauli Kauli bija izmantoti kā fosfora mēslu avots jau daudzus gadus, un tagad par ļoti lielām naudām arī šie fosfora atlikumi no kautuvēm tiek izmesti laukā. Es nezinu, kāpēc Eiropas Savienība ir padarījusi savu dzīvi sev neciešamu, Un es tikos ar Rumāņiem, un viņi stāstīja, ka pirms viņi iestājās Eiropas Savienībā, viņi ļoti veiksmīgi audzēja GMO soju, bet viņiem pateica, ka ja Rumānija vēlas iestāties Eiropas Savienībā, tad zemniekiem ir jāpārtrauc audzēt GMO soja. Un ko Rumānija dara? Viņi vairāk neaudzē soju, GMO, un līdz ar to Eiropa zaudē vēl vairāk olbaltumvielu. Un visbeidzot, mēs eh, ne atvieglojam dzīvi jaunu proteīna auga audzēšanai tām kompānijām, kuras ražo minerālu mēslus. Un e, šobrīd, e, ja mēs apkopojam visus manus pieminētos četrus punktus un atmest visu lieko, tad Eiropai būtu pietiekami daudz olbaltumvielu. Paldies! E adesso, Paldies! Un tagad Buvēkungs. Paldies, saka Rēmērs kundze. Paldies vispirms par šo ziņojumu. Tas ir ļoti interesants, bet man ir arī dažas piezīmes. Pirmkārt, jautājums, kāpēc uh, deficīts tiek atspoguļots kā kaut kas negatīvs? Jo deficīts var būt arī kaut kas pozitīvs, jo uh, citu valstu deficītu dēļ citās jomās mēs atkal iegūstam. Piemēram, šis deficīts ir ne tikai uh, proteīnu jomā, bet arī olu jomā. Mēs neesam pašpietiekami olu ražošanas jomā, tas ir atklāti jāpasaka. Tad vēl gribētu pievērsties tam, ka soja, piemēram, runājot tieši par soju, tā nav, tas nav tāds augs, kas tiek ražots, lai izmantotu to dzīvnieku barībai, bet gan lai ražotu eļļu. Un šī te dzīvnieku barība, barība no sojas ir tikai sekundārs produkts, un uh, tādējādi mēs uh, redzam, ka tā nav praksa, ko mēs īstenojam šeit, un uh, mēs redzam, ka šī te proteīna auga audzēšana Eiropā, lauksaimnieki saka, ka tas nemaz nerentējās, un tad viņiem nevar pārmest, ka viņi to neaudzē. Un tā kā pasaulē trūkst zemes, un arī šajā jomā parādās aizvien vairāk konkurences, tad nav pārsteidzoši, un tāpēc man šķiet uh, svarīgi, lai mēs eh, pasaules tirzniecību nepasludinātu par kaut ko negatīvu, bet jāskatās, ka tur var būt arī pozitīvās puses. Un, uh, Uzlabojot efektivitāti pasaules tirzniecībā, mēs varam izlabu, izmantot tās priekšrocības, ko tas mums sniedz. Ir uh, zemes citos pasaules reģionos, kuros uh, kuros labāk var audzēt uh, proteīna augsne, un nevis pie mums, ne jau jebkura augsne, tam ir piemērota, tas ir jāatzīst. Vēl nākamā lieta ir, ka ir dažādas olbaltumvielas. Tur ir dažādas amino skābju struktūras, arī uh, gremošanas jomā, un dažādiem dzīvniekiem ir vajadzīgas dažādas uh, olbaltumvielu grupas. Tātad ne jau visas olbaltumvielas var visiem dzīvniekiem izmantot barībai. Piemēram, soja ir tāds olbaltumvielas resurs, kas uh, ir ļoti viegli uh, sagremojams. Uh, kamēr zirņi e, nav tik labi sagramojami. Tā uh, ir tāda šķirne, kas ir sagramojama, bet ne tik optimālā veidā kā soja. Un tad runājot par dzīvnieku olbaltumvielām, es arī esmu par to, lai mēs šo diskusiju turpinātu un uh, e, atklāt diskutēt par jautājumiem, bet uh, no otras puses mēs taču nevēlamies piespiedu kanibālismu. Bet šeit Eiropas Savienībā mēs tagad organizējam uh, piespiedu veģetārismu cūkām. Uh, cūka ir dzīvnieks, kas eh, citādi eh, visu ēstu, ja tas eh, dzīvotu brīvā dabā. Tātad, kā jau teicu, nākamā problēma ir vēl vienā jomā, proti mēs noteikti nevarēsim izvairīties no, no olbaltumvielu atkarības, ja ir 70% imports. Vienalga, kurā punktā mēs Uh, skatīsimies, nevarēs pilnībā iznīdēt šo atkarību, tātad bez importa iztikt. No otras puses, mēs joprojām vēl diskutējam par ģēmo aizliegumu, proti par ļoti minimālām, uh, minimāliem sliekšņiem, kas nav īstenojami arī par šo tematu saistībā ar šo obaltumu problēmu ir jārunā. Ja jau mēs nevaram izvairīties no importa, tad mums vajadzētu vismaz tos spēt vadīt, pirms mēs pilnībā um, noslēdzamies no šī tirgus. Un tad par proteīna augu audzēšanas veicināšanu. Pēdējā KLP reformā mēs konstatējām, ka mēs vēlamies atdalīt uh, maksājumus. Un ja mēs vēlamies veicināt šo augu audzēšanu, mēs nedrīkstam uh, tieši veicināt šo audzēšanu, jo tas neatbilst pētējo noteikumiem, jo mēs nedrīkstam maksāt tiešas prēmijas šeit. Tātad tas būtu diezgan bīstam. Paldies! Grazie, onorevole Reimes, Jose Bové, e poi. Paldies, Raimers kundzei, un tagad Jose Bovī lūdzu. Oui, merci. Euh. Paldies. Arī es gribētu pateikties Martinam Hoislingam par paveikto darbu. Gribu pateikties arī visiem tiem, kas kopā ir strādājuši. Mišēls Tantāns, Fran Francijas lauksaimniecības ministrijā, Mišēla Barņē vadībā. Un līdz ar to es domāju, ka mm, šī uzstāšanās ir ļoti nozīmīga mm, šos jautājumus risinājumu. Gribu izteikt trīs, četras piezīmes. Pirmkārt, par uh, Blair House. Ir juridiskas diskusijas starptautiskā līmenī par Blair House. Daži saka, esam bloķēti, citi saka, esam pozitīvā situācijā. Un es piedaru pie tiem, kas domāja, ka Blērhauze līgums, tas tika noteikts 1992. gadā, kā tā Rebelas kungs mm, teica. Pēc tam ir uh, parakstīti brīvās tirdzniecības organizācijas dažādi līgumi. Un uh, Blērhauzes līgums, kas tika noslēgts ar ASV šajā pašā laikā, tie tiek pārnesti uz citām valstīm, kas ražo soju. Bet par ko ir šī vienošanās? Par to, ka soja bez uh, muitas tiek ievesta nulles līmeņa tā, uh, nodokļa. Un tas bija interesanti ASV. Uh, un līdz tam 60. gados bija līgums, uh, kad teica, Eiropā tiek audzēti graudaugi, un mēs ražojam uh, proteīnus, un jūs ļaujat ievest bez muitas šos proteīnus. Tāda bija šī vienošanās. Bet es domāju, ka Pat laban šis Blērhaus līgums vairs, nu, kā lai saka, nav tik ļoti saistošs, jo no nu viens puses uh, eh, 5 miljoni hektāru bija nosprausti kā teritorijā, kurā var audzēt soju. Es domāju, ka šīs diskusijas ir jāpadziļina. Ir dažādi viedokļi par šo jautājumu un jāskatās arī, kā tas ir saistāms ar starptautiskām tiesībām. Tagad par trūkumiem, par deficītiem. Uh, Viens elements ir šie importi, sojas importi pat laban. Nu, tas ir pamat iemesls, kādēļ tirdzniecības eh, balance ir negatīva Eiropā. Un ja lauksaimniecības produktu ziņā bilance ir negatīva, tad tas ir šī iemesla dēļ. Šodien var samazināt šo līgumu, un varbūt pat arī anulēt šo deficītu, ja mēs spēsim daļu mainīt un paši uh, ražot proteīnus. Francijā uh, lauksaimniecības un vidas ministrija izdarīja pētījumi, un saskaņā ar tiem 7% no platības, kur tiek audzēti graudi, uh, par uh, platību, kur uh, tiek audzēti Mm, proteīnu, mēs samazināsim par 41% mūsu atkarību no importiem. Tas ir ļoti nozīmīgi. Bet, nu, nevajag runāt tikai par uh, soju, bet jārunā par visiem. Um, O, visām olbaltumu vielām un uh, arī par uh, gan uh, lopu uh, pārošanas jautājumiem, kas skar uh, kāzas un citus. Tātad ir arī alternatīvi procesi, kas var būt daudz efektīvāki un arī ekonomiski interesantāki lauksaimniekiem, un līdz ar to ir atrodams arī risinājums. Nākošais punkts, ko es gribēju pieminēt, ir sekojošais. Šodien ir ļoti būtisks kvalitātes jautājums - izcelsmes marķējums, sarkanais marķējums un daudzi citi. Tie specificē un nosaka, ka olbaltumvielām, ja proteīniem jātiek uh, ražotiem uz vietas reģionā, un līdz ar to ir tādas kvalitātes zīmes, kas praktiski to nu, pieprasa no, arī no patērētāja puses. Es domāju, ka ir nozīmīgi uh, padomāt par šo jautājumu. Trešais jautājums par uh, ģēmo. Es domāju, ka ir jādiskutē. Tās ir diskusijas, kuras īsti neatbilst uh, dzīvnieku pasaules olbaltumu vēl ražošanai. Protams, ka var par to diskutēt, bet nu lielās grupas, kā ka Kargil un citas, ir uh, to iesaistījuši diskusijās, arī runājot par uh, monopolu kultūrās un jārunā arī par monopolu kultūrām Dienvidamerikā, bet es domāju, ka tieši tas neatiec uz šo punktu. Mums ir jāzina, vai ekonomiski un arī augsaks jautājums risināt, kā arī komerciāli ir interesanti samazināt mūsu atkarību. Jā vai nē? Un pēc tam, kāds tieši uh, proteīna veids un vai ģēmo Bet nu nejauksim visu kopā, jo tas tad nebūs, teiksim, parlamenta diskusijai par labu. Paldies. Kapela Santos. E poi... Nākošais solīšu uh, Kapela Santos. Obrigado, uh, obrigado, prezidente. Este é un... Um- Paldies, priekšsēdētāja kungs. Patiesībā šīs diskusijas ir ārkārtīgi svarīgas, kā jau šeit izskanēja, ir liela interese, Un e, tas ir saistīts arī ar debatēm pagājušajā nedēļā, kurā mēs runājām par citiem jautājumiem. Es vēlētos pateikties arī referentam, kurš ir ļoti labi noformulējis problēmas. Un tomēr es domāju, ka konkrētu risinājumu, kāda tad tie ir. Es patiesībā cerēju, ka mēs runāsim par konkrētiem risinājumiem. Uh, jo patiesībā šobrīd eh, nav nemaz tik viegli izpildīt visas starptautiskās prasības, un, protams, ka ir jārunā arī par Eiropas Savienības iekšējo ražošanu. Varbūt, ka runājot par nākotnes lauksaimniecības politiku, to vajadzētu iesaistīt arī šajā ziņojumā, un varbūt, ka mēs diskusijās varētu pieminēt Eiropas lauksaimniecības politikas nākotni. Ir vēl arī cits rakurs, un tās ir debats par GMO E, tas jau it kā šeit izskanēja, un tomēr arī no šīm debatēm mēs neizvairīsimies. Protams, ka mums vajadzētu runāt par iespējamiem risinājumiem jaunai Eiropas Savienības lauksaimniecības politikai, bet ja lauksaimnieki nevēlas audzēt proteīna augus Eiropā, tas nozīmē, ka viņiem tas neatmaksājās. Un, ja tas neatmaksājās, tad mums ir jāpārveido lauksaimniecības politikas noteikumi. Tas ir lielākais izaicinājums, un es ceru, ka šis ziņojums nāks klajā ar jauniem risinājumiem. Bet cerība jau man daudz nav. Priekšsēdētājs, paldies! Paldies, un tagad es dodu vārdu nākamajam runātājam. Deskungam. Entschuldigung. Es atvainojos. Paldies, priekšsādātāji! Gribētu pateikties Hoislinga kungam par ziņojumu. Lielāko daļu var arī atbalstīt. Varbūt, ja to vēl papaldi, papildināt ar dažiem, dažām lietām, tad tas būtu tiešām ļoti labs ziņojums. Atsaukšos uz to, ko teica Raimērs kundze. Principiāli var teikt, ka deficīts ir kaut kas slikts. Jā, priekšsādātāja kungs, mums Vācijā ir milzīgs olīveļas deficīts. Uh, bet mēs jau tāpēc nedomāsim, ka to vajadzētu novērst. Tātad eh, mums būs jādzīvo ar šo deficītu, bet jautājums ir, vai mēs eh, eh, vēlamies pieļaut šādu tik milzīgu deficītu. Es nedomāju, ka tam tā vajadzētu būt. Ja mēs pieņemtu Elizabetes Jēglas un citu paustos ieteikumus, tad mēs varētu samazināt šo deficītu. Un būtu saprātīgi, ja mēs samazinātu šo deficītu Eiropā. Kas mani nodarbina? tas, ka tas lēmums, kas šeit uh, ir pieņemts un ko komisija un padomu pieņēma, proti, ka uh, daudzās uh, Daudzos reģionos ir šis decīts vēl pieaudzis. Bavārijā mums ir dzīvnieku varības kaltēšanas iekārtas, tur tas notiek ļoti vidē draudzīgā veidā, to kurina galvenokārt ar biomasu. Uh, Un vēl šis te atbalsta uh, pārveidojums, ka tiešās prēmijas tika pārveidotas par citiem maksājumiem, tad tagad uh, daudz mazāk tiek uh, kaltēts. Un ja manā reģionā ir šādas te kaltēšanas iekārtas, kurām pirms pieciem gadiem vēl bija 10 tūkstoši tonu uz 300 lauksaimniekiem, tagad tās ir 2800 tonnas, tātad tikai gandrīz ceturdaļa. Un tas hektāros uh, ir samazinājums par tūkstots hektāriem, eh, kur eh, lucerna tiek eh, izma, audzē tikai daļā vairs. Un es šeit domātu, ka jādo, jārunā par virziena maiņu. Šeit uz hektāru varētu desmit tonu augstas kvalitātes obaltumvielas lobarības audzēts. Un, Tomēr tagad tas uh, lauksainiekiem vairs nešķiet interesanti, un arī citos Eiropas reģionos ir šādas iekārtas, un tur mums tiešām ir jārūpējas, lai tiktu uh, likti pamat pareizajā virzienā. Un uh, runājot par uh, lopu audzēšanu bija, mēs audzējām uh, lops un izmantojam tikai barību, ko bijām paši izaudzējuši. Tātad tas ir iespējams, un ja praksē tas jau ir īstenojams, tad mums vajadzētu uh, ielikt šo virzienu tā, ka mēs uh, nedaudz neatkarīgāki kļūtu no um, olbaltumvielu importa. Pilnībā to nevarēs novērst, bet, um, ja jau nekur pasaulē uh, nebūtu uh, deficīti, tad mēs varētu arī tirzniecību vispār pārtraukt. Bene, grazie Albert, adesso chiude. Ļoti labi, paldies Albertam. Un tagad Palsens kundze. Lūdzu, tā būs pēdējā runātāja šajās debatēs. Paldies, prieksēdētāja kungs, un paldies par šīm ārkārtīgi interesantajām debatēm. Katrā ziņā iespējams, ka mums būs eh, vēl jāpārdomā, jādiskutē un jārunā un jāvienojas pirms mēs nonāksim līdz galīgiem risinājumam. Vēlējos tikai pateikt, ka es esmu bijusi referenta veselē virknei regulu. Mēs runājam gan par dzīvnieku blakus produktiem, gan citām. Šajā dzīvnieku blakus produktu eh, regulā runa gāja par dzīvnieku blakus produktiem. Tas notika pirms desmit gadiem, esmu sekojusi līdzi notikuma attīstībai, esmu sekojusi līdzi arī zinātniskajiem pētījumiem. Un eh, patiesībā vēlētos uzdrošināties apgalvot, ka šobrīd es esmu pārliecināta, ka mums ir jāpārskata tie lēmumi, kas ir tikuši pieņemti dzīvnieku proteīnu sakarā šajos gados. Mums ir jāatzīst, jāpasaka skaidrā valodā, ka tā likumdošana, ko mēs toreiz pieņēmām, eh, Kreitsfelda Jākoba slimības dēļ mēs to pieņēmām panikas, histērijas apstākļos, jo toreiz panika valdīja tirgū. Šobrīd situācija ir pavisam cita. Mēs esam atrisinājuši problēmas, kuras bija pirms desmit gadiem. Patiesībā lielākā daļa problēma atrisinājās pašas no sevis, jo Kreisvaru Jākaba slimība nepārņēma visus Eiropas iedzīvotājs jēziņu. Bet šajās diskusijās mēs esam zaudējuši jēgu. Atgramotāji dzīvniekiem nevar tikt baroti zivju milti un dzīvnieku atkritumu produkti. Tātad atgremotāji dzīvnieki nedrīkst ēst dzīvnieku izcelsmes olbaltumvielas. Līdz ar to audzēt proteīna augus, tas ir ārkārtīgi svarīgi lopbarībai, kas tiek dota atgremotāji dzīvniekiem, jo visi atgremotāji dzīvnieki ir atkarīgi no augstas kvalitātes proteīna augiem. Taču runājot par cūkām, par eh, putnveidīgajiem, es domāju, ka mums ir jāsāk, un es tiešām ceru, ka arī manas dzīves laikā mēs sāksim runāt par barošanu. Taču ir viens bet, un tas ir kanibālisms. Nedrīkst dot vienas sugas dzīvniekiem pašiem savas sugas atkritumus vai proteīnus, jo zinātnieki ir pie, eh, Mēs, mēs zinām, ka patiesībā cūkas nēd pašas savus brāļus un māsas, kā tikai katastrofas apstākļos. Bet ir viens punkts, par ko mēs vēl neesam pamatīgi runājuši, un tas ir sekojošais. Ja mēs nerunājam par tiem riskiem, kas ir saistīti ar lielopu nogalināšanu, un ja mēs, eh, atsaka, ja mēs nerunājam par tiem slimajiem lopiem, tātad mēs runājam par labajiem pārtikā izmantojamiem lopiem, kas tiek sūtīti uz kautuvi, un nerunājam ne par ko citu. Tad es personīgi uzskatu, ka mums vajadzētu pieturēties pie tā, ka cūkas un vistas nedrīkst ēst lielopu olbaltumvielas, kas ir piemērotas cilvēkiem. Tātad vēlreiz, to ir pierādījuši zinātniski eksperimenti, jo šobrīd ir skaidrs, es vēlreiz uzsveru, ka dzīvnieku valsts proteīns neaizvietos visu soju, kas tiek ražot un izmantot pasaulē. Un tomēr es uzskatu, ka dzīvnieku valsts olbaltumvielas ir tik ārkārtīgi augstas kvalitātes, un tas ir tik ļoti dārgi šo dzīvnieku valsts olbaltumvielu produktus izmest devienalga kam, ka es vēlētos vēlreiz uzsvērt, pārskatīsim šo ideju pirms mēs visu nododam kā biomasas. Paldies! Prieksēdētājs, paldies! Īpaši vēlētos pateikties eh, Polsens kundzei un arī referentam. Es eh, vēlētos atgādināt mūsu komitejai, ka pagājušajā nedēļā plēnumā tika pieņemta rezolūcija par, eh, par tehniskām problēmām, līdz ar to Polsens kundze jau arī pieminēja, un es arī esmu pilnīgi pārliecināts, ka Polsens kundzei ir taisnība. Un tagad es dodu vārdu komisijas pārstāvim Veislers kungs. Veisler kungs, lūdzu. A, nē, nē, nē, atvainošana. Verselene kungs, atvainošana, piedošana, lūdzu. Thank you very much, Mr. Chairman. Paldies, prieksēdētāj kungs. I've Tātad no komisijas puses arī es vēlētos uzteikt šo svarīgo ziņojumu par obaltumvielu deficītu Eiropas Savienībā. Šis ziņojums ir ārkārtīgi aktuāls. Kā mēs visi zinām, kā to uzsvēra jau arī referents, patiesībā Eiropas Savienībā ir problēmas, un arī mana darba laikā, strādājot, ar koment, strādājot komisijā kopš 78. gada, mēs esam runājuši par šo problēmu. Esam runājuši, kā to risināt, kā uzlabot situāciju, un, protams, ka mēs esam daudz ko panākuši, bet rezultāti ir bijuši el... oscilējoši. Uh, Mēs esam vienmēr sekojuši līdz, kas notiek ārpus Eiropas Savienības robežām un arī internets raudzējušies eh, kaut vai piemēram uz tā saucamo Blērhaus līgumu, kur pieminēja Buvēkungs un citi. Tātad Blērhaus līgums 92. gadā toreiz mēs piekritām 5,2 miljoniem hektāru un vienam miljonam tonu blakus produktu. Toreiz mēs piekritām šādam risinājumam. Uh, Protams, ka vidustermiņa pārskatā, lauksaimniecības politikas pārskatā mēs vairs šādu atbalstu nesniedzam, līdz ar to Blērhaus līgums vairs nav spēkā. Vienlaicīgi vēlētos pateikt, ka 11 miljonu hektāru šobrīd tiek atvēlēts šim Blērhaus līgumā sākotnēji noteiktajiem 5,4 miljoniem. Ja mēs raugāmies uz proteīnu ražošanas attīstību pēdējo trīs gadu laikā kaut vai, tad, protams, Eiropā vēl joprojām ir deficīts, bet mēs esam palielinājuši to no 28 līdz 5,5% līdz 35,2%. Tātad pēdējos 3-5 gados mēs esam palielinājuši proteīnu ražošanu, un tas ir saistīts arī ar biodegvielu, kas eh, patiesībā tiek ražota no proteīnu ražošanas blakus produktiem. Kā jau teicu, jūsu ziņojums, Hesliņa kungs, ir ļoti aktuāls, jo šobrīd mēs atkal uzsākam diskusijas par lauksaimniecības politikas nākotni pēc 13. gada. Un eh, komisija pavisam drīz sagatavos savu dokumentu. Vēlētos uzteikt Hauslīnu kungu, kas ir ārkārtīgi efektīvs ziņojums, jo komisija jau ir sagatavojusi vairāku ziņojumus, un Q punktā mēs runājam par atsauc dokumentu, bet šim dokumentam par proteīniem vēl ir jātiek pieņemtam. Tomēr vēlētos uzteikt, ka 17. Novembr 17. novembris ir ierakstīts šajā ziņojumā, bet ir jātiek ierakstītam 18. novembrim, jo komisija savas sarunas atliks par vienu dienu. Paldies, turpina priekšsēdētāja kungs. Jā. Paldies komisijas pārstāvim, un tagad es domāju, ka Hoisling kungam ir pienācis laiks dod vārdu. Jā, tā... Jā vispirms uh, gribētu sirsnīgi pateikties par piezīmēm un ieteikumiem šajās diskusijās. Daudzi punkti tika pieminēti, kas arī parādās manā ziņojumā, bet principā vēlētos vēlreiz uzsvērt, ka mums ir jādomā galvenās par kopīgu, nevis par uh, šiem blakus aspektiem jārunā, bet par to, kas mums ir kopīgs. Un šeit, es domāju, mēs visi esam vienisprāts, ka pat, ja šī problēma pastāv jau ilgi un daudz ir cīnījušies pret to, mēs nevaram teikt, nu jā, tad uh, tas tā nav maināms. Es jau iepriekš teicu, ka ir valstis, kur ir ļoti pozitīva attīstība bijusi. Un tas eh, mums ir jāpaskatās tuvāk, kā tur tas ir nonācis līdz tam. Un mums ir jācīnās pret šo problēmu. Un par, šīm, eh, par šiem risinājumiem vajadzētu galvenokārt runāt. Daudzi minēja uh, augu, es atvainojos, dzīvnieku izcelsmes olbaltumvielas. Mēs par to runājām, mēs no tā neizvairamies. Tiešām daudzās jomās uh, tiešām tas ir uh, Eh, aspekts, kas ir eh, jārisina. Tur es esmu tiešām viensprāts, un to mēs prasām arī no komisijas. Bet eh, problēma, un to daudz skandāli ir parādījuši, ka problēma tieši ir efektīvas kontrols šajā jomā, un tās ir ļoti grūti nodrošināt. Un uh, šeit ir arī būtisks risks. Ja atkal parādīsies problēmas šajā jomā, tad tas visu nozari ietekmēs, un tāpēc mums ir ar lielu iejotību pret to jāizturās. Un Jārkungs jau minēja, ka ir arī eksports, uh, tātad gaļu, kur mēs neizmantojam te, šeit Eiropā, mēs uh, tā kā uh, eksportējam šī te slavenā vistas gaļa, kas nokļūst Āfrikā. Tas ir temats, kurš var skatīt arī atšķirīgi. Uh, bet uh, pēc faktiem tas tā ir tiešām, ka dažkārt uh, mums ir tāds kā luksus problēmas, un tad mēs tās eksportējam. Un tad mums, protams, pie šī jautājuma ir jāpiestrādā. Bet, kā jau es teicu, tas galvenokārt ir kontroļu jautājums, un uh, man tas šķiet ļoti sarežģīti, kā, lai nodrošinātu, ka mums neprādās kanibālismu problēma. Un šeit, protams, ir jādomā arī par sabiedrību. Um, to mēs nedrīkstam par zem novērtēt. Uh, Tagad par ģēmo soju. Es ļoti apzināti savā ziņojumā šo te tēmatu precīzi nenosaucu. Es arī negribētu uh, runāt šeit uh, par uh, šiem jautājumiem. Tās ir debats, kas ir uh, jāorganizē citā vietā. Gribētu tikai teikt vienu lietu jo vairāk olbaltumvielas mēs paši ražošam Eiropā, jo mēs atvieglosim šo problēmu un šo diskusiju, un tad mēs varēsim uh, parādīt alternatīvas, un daudzās jomās ir alternatīvas, un es nedomāju, ka pareizi būtu uh, teikt, uh, ka Eiropā soja netiek audzēta, tāpēc, ka netiek atļaut ģēmo soja. Um, um, citās valstīs arī 40% ir uh, soja, kas nav ģēmo soja, un uh, arī Austrijā mēs redzam, ka arī pieaug sojas audzēšana, pat ja tā nav ģenētiski modificēta soja. Tātad mēs redzam, ka var būt arī citi pasākumi, varbūt. Es domāju, ka uh, tas, ko daudz pieminēja, uh, Eh, šo te Blērhaus nolīgumu. Komisija jau teica, ka būtībā tas jau vairs nav spēkā, un tad eh, es esmu izbrīnīts, ka diskusijās ar komisiju, eh, ka tas netiek atmests vēstures mēslainē, un tad komisija teica, ka tā tomēr nevarot, un tāpēc ir jānoskaidro jautājums, ja nu šis nolīgums vairs nav spēkā, tad arī pavisam skaidri ir jāsaka, uh, tad eh, šis temats ir noslēgts, tad mēs varam to izsvītrot, bet eh, tad tas tā skaidri arī ir jānoformulē. Ja tirzniecības problēmas ir tādas, ka no vienas puses eh, līdz ar visiem šiem importiem mums nav nekādas nodevas un nav regulējumi, tad šiem jautājumiem ir jāpievēršas un diskusijās ar komisiju man šķita diezgan sarežģīti, maigi sakot, konstatēt, kāda tad ir komisijas nostāja šajā punktā, kas tad vairs nav spēkā un par ko tad jārunā no jauna. Raimers Skundze, es domāju, ka jā, labi, ka ir tāda ideoloģisks pasaules skatījums, ko var uh, nostādīt kā prioritāru un teikt, ka tirzniecība un brīvā tirzniecība ir laba, bet es domāju, ka dienas beigās tomēr par to ir jāpadomā. Es domāju, ka tas tomēr ir deficīts, uh, un šis deficīts var ilgspējīgi ilgtermiņā kļūt par problēmu lauksaimniekiem. 80% deficīts uh, nav neliels deficīts, un to nevar viens dienas laikā novērst. Uh, Atceros vēl semināru, kas mums šeit bija, un tur tika teikts, ka būtībā Eiropa uh, vairs uh, nav galvenais uh, sojas noņēmējs, bet tā ir Ķīna, un ja tiesniecības plūsmas šādi mainās, un mēs vairs nesam svarīgākie klienti, tad ar šo deficītu mēs nokļūsim milzu problēmās, tāpēc tas tomēr būtu jārasina. Uh, Un uh, mums ir arī varbūt olīvu vai banānu problēma Eiropā, bet uh, tas ir cits temats. Mēs uh, varam Eiropā šo te olbaltumvielu deficītu iznīdēt ar dažādām uh, lauksaimniecības tehnoloģijām, tātad šos augus var audzēt uh, Eiropā. Lauksaimniecībā šie augi gadu simtiem ir tikuši audzēti, un uh, tagad mēs vienkārši pieļaujam, ka šī praksa izzūd Eiropā, un tas ir ne tikai kultūras ziņā zaudējums, bet mēs tādējādi e, radām riskus un zaudējam potenciālus Eiropā, kurus mēs neizmantojam. Un tad, ja kāda e, augu suga vai šķirne izzūd, tad e, neviens sēklu audzētājs vairs neinteresēsies par šo uh, augu vairs neveiks pētniecību, un šeit eh, tiešām es redzu milzu potenciālus arī pētniecības jomā, lai varētu to visu izmantot Eiropā. Kā jau es teicu, man ir eh, prieks, eh, ka šādi pozitīvi um, ieteikumi un tādi var nākt vēl, un šis ziņojums ir vēl pagarināms, tā nav problēma. Uh, Un svarīgi ir arī droši vien tas, lai e, tas viss kļūtu par daļu no kopējās lauksaimniecības politikas un tiktu iekļauts reformas priekšlikumos, un tur mums ir jārod kopīga pozīcija, lai to panāktu. Tātad vajadzētu domāt galvenokārt par to, kas mums ir kopīgs, un runājot par citām lietām, es domāju, ka tās mēs arī varēsim kompromisu dokumentos iekļaut. Un tikai tad, ja parlaments sastādīs spēcīgu ziņojumu ar kopīgu pozīciju, uh, tad mēs arī varēsim kaut ko ietekmēt. Tāpat kāds ir citos jautājumos, un es ceru, ka tas mums izdosies. Paldies! Mārtin, allora, imboka. Paldies eh, Martinam, un es eh, vēlētos jums novēlēt veiksmi turpmākajā darbā. Protams, ka mēs mēģināsim eh, vienoties par pēc iespējas plašāku atbalstu mūsu kopīgajai nostājai. Un tagad mēs esam nonākuši līdz pēdējiem darba kārtības punktam, proti numur 6. Eiropa - turistu apmeklētākā vieta pasaulē. Jaunas Eiropas turismu nozars politiskās pamatnostādnes. Turisms tik tiešām ir ļoti plašs bizness un ekonomiskā aktivitāte, kas nodrošina gan darba vietas, gan arī ekonomisko izaugsmu Eiropā. Turisma daudzveidība ir viens no galvenajiem aspektiem lai veicinātu Eiropas konkurētspēju un arī Eiropas turismu nozares konkurētspēju. Piemēram, lauku turismam būtu jāspēlē būtiskāka loma, un tagad referents ir Nikolesku, priekšsēdētāja vietnieks, un dod vārdu Nikolesku kungam prezentēt savu ideju. La început câteva detalii în legătură cu comunicarea prezentată de comisie. Jā, sākumā pāris uh, detaļas par uh, komisijas sākotnējo dokumentu un kas ir izmainījies ar Lisabonas līgumu stāšanos spēkā. Līdz ar to Eiropas Savienība ir, uh, saņē, ir tā ir tagad kompetence turismu jomā arī. Un uh, līdz ar to gan dalību valsts, uh, gan arī Eiropas Savienība veido šo kopējo ietveru turismu attīstībai. No vienas puses tas veicina konkurētspēju, veicina arī ilgtspējīgu turismu, saliedi Eiropas kā tāda virziena, turismu virziena situāciju, lai veicinātu konkurētspēju, komisija piedāvā dažādu piedāvājumu dažādošanu turisma aģentūru kompetences pieaugumu. Tāpat arī, teiksim, labāk zināšanas ekonomikas jomā. Veicinot ilgtermiņa turismu, mēs uzlabosim šo Eiropas eh, kā braucienu mērķa vietu, un komisija piedāvā dažādus pasākums, kā arī vēlas līdz maksimāli izmantot dažādo instrumentu potenciālu, kā arī dažādos finanšu instrumentus, kādas eksistē, lai šajā periodā, par kuru mēs runājam, aizsāktu dažādas uh, programmas. Dažādas programmas jau uh, eksistē šajā otrajā pīlārā. Un pēc 2013. gada mēs redzam, ka nav tādu īpašu uh, plānu šajā jomā, taču iespēja atbalstīt turismu at, ir atkarīgas no prioritātēm, no tādām, kādas tiks nospraustas Eiropas Savienībā. Un kādēļ ir nepieciešams šis atzinums? Runājot par Eiropas turismu, mēs vēlamies uzturēt šo Eiropas nozīmīgumu jebkurš no mums ir eh, devies brīvdienu ceļojumos, eh, ir atpūties laukos, eh, nelielos ģimenes uzņēmumos, un mēs zinām, cik tas ir nozīmīgi un cik liels, tas, tas, cik liels potenciāls tas ir. Turisms ir ļoti nozīmīgs. Mums ir vairāk nekā 500 tūkstoši šādu ģimenes uzņēmumu un 6 miljoni gultas vietu proti ikgadējais pieaugums ir 10 līdz 15 procenti. Un tajā pašā laikā turisma vispārējo uh, tendenci pieaugums bija 4 līdz 5 procenti. Nu, tas nozīmē, ka mums ir īpaša uzmanība jāpievērš šai lauku turisma attīstībai, lai novērstu arī cilvēku aizceļošanu no laukiem. Tas ir tāds alternatīvs uh, resurs arī, lai uh, varētu uh, arī kultūras identitāti saglabāt. Komisijas paziņojums īpašu nozīmību pievērš lauku turismu attīstībai. Un tas norāda arī uz to, cik nozīmīgas ir šīs aktivitātes. Mums ir jāizsaka dažādi priekšlikumi, vēlamies tos izteikt iet arī komisijai, uzsverot to, ka ir nepieciešams turpināt to, darbību, kāda ir aizsākta, un mums ir nepieciešams arī finanšu atbalsts, kas būtu atbalsts, lai uh, arī vienkāršotu, piemēram, uh, KLP nākotnes darbību. Nākotnē jāatbalsta lauku turisms, un tam ir arī jāatbilst. Uh, KLP instrumentiem, it īpaši, lai attīstītu laukus, lai veicinātu arī šis, šis lauku kā kultūra vidas attīstību. Komisija piedāvā turismu platformu un uh, tā var uh, izmantot arī jauno tehnoloģiju uh, pozitīvos punktus apgādāt lauku zonas ar uh, internetu pieeju Dažkārt interneta pieeja lauku reģionos vēl nav pietiekami labi attīstīta. Runājot par lauku turismu, nu, šeit nozīmīgi ir arī lauksaimniecības dažādi produkti. Mm, ir pat lieki citēt tos produktus, kādus jūs, protams, visi pazīst, un komisija attīstīs arī Kalipso programmu līdz 2012. gadam. Jo šeit mēs runājam par um, atbalstu, kāds var tikt sniegts ārpus turisma sezonas, vēršoties pie jauniešiem, pie vecāku gadagājumu cilvēkiem un arī pie cilvēkiem ar ierobežotu mobilitāti. Pēc tam ir um, jāraugās arī uz uh, turismu tendencēm kopumā un to uzturēšanu. Tāpat uh, jāmēģina attīstīt plašāku lauksaimniecības turismu un arī turismu pierobežu uh, zonās. Runa iet par tādu ļoti ierobežotu turismu šajā konkrētajā jautājumā, bet es domāju, ka arī tas varētu uh, dot uh, labu un uh, tālāku uh, attīstību. Un paldies par jūsu grozījumiem, ko jūs iesniegsiet. Tagad sāksim diskusijas par šo tematu. Kapolos Santos, pirmais runātājs. Presidente, eu queria apenas saudar a iniciativa da Comissão, porque este é um set. Paldies, priekšsādātāji. Es gribēju atbalstīt komisijas iniciatīvas. Tas ir būtisks ekonomikas sektors, kas rada ļoti daudz darba vietu. Un uh, runājot par mūsu interesēm, tad uh, šis uh, ir tas sektors, kurā varētu radīt visvairāk darba vietu tieši lauku reģionos. Un uh, Arī agroturisms, eh, lauka turisms šeit ir jāpiemina. Un tas ir arī jāuzsver, cik eh, šie aspekti ir būtiski. Es eh, pats arī iesniegšu priekšlikumus, un es domāju, tas arī ir tas aspekts, kuru vajadzētu ietvert mūsu atzinumā. Uz to arī ir atsauts komisijas dokumentā ir eh, jāveido Eiropas kultūras turisma reģioni eh, saistībā ar Eiropas kultūras galvaspilsētām. Un tas ietekmēs vesels reģionus, nevis tikai atsevišķas pilsētas. Ja mēs runājam par reģioniem, tad eh, šeit ir jādomā galvenokārt par lauka turismu, un to tad var arī sasaistīt ar gada laikiem. Uh, uh, agroturisms vai lauku turisms. Uh, šeit varētu piedāvāt uh, virkni produktu. Dažādos gada laikos varbūt ir kaut kas dažāds piedāvājums, atšķirīgas lietas un uh, cilvēki, kas varbūt labprāt dodas vasaras brīvdienās uh, uz pludmali, uh, bet šeit varētu būt vesela virkne iespēju, piemēram, ražas novākšanas uh, sezonu var uh, um, veidot tādu kā veselu produktu grupu un, uh, piemēram, pavasara sezonā arī dažādas uh, atrakcijas. Un ļoti daudziem cilvēkiem uh, interesē arī uh, šādas lietas, un vecāku gadgājumu cilvēkiem ir arī pirktspēja, un viņi var interesēties uh, un kļūt par klientiem šādiem produktiem arī par jaunajām valstīm jādomā, jo arī tur pieaug cilvēku pirktspēja, un tieši turisma jomā tas ir ļoti būtiski un arī interesanti. Jo nevar domāt tikai par kultūru un uh, pieminekļiem, jo bieži vien cilvēki vēlas iepazīt uh, citas valstis līdz uh, arī citos aspektos. Paldies, Luīši! Tagad uh, komitejas vicepriekšsādātājs kundz Pālsons kundz lūdzu. Paldies, priekšsādātāja kungs. Es tikai gribēju pateikt to, ka mēs uh, runājam par Luksemburgas lieluma teritoriju, tātad desmit tūkstoši iedzīvotāji dzīvo mūsu pašvaldībā, mums ir eh, kalni, mums ir kalnu turists, 65 tūkstoši hoteļa gultas vietu, bet tas ir eh, ziemas turisms. Tātad es tikai vēlējos pateikt, ka ļoti reta apdzīvotā teritorijā mums ir ārkārtīgi augsts attīstīts turisms, kas eh, sniedz jaunas darba vietas, kas sniedz ekonomisko izaugsmi un kas eh, visu laiku attīstās. Pie tam sadarbība ar lauksaimniecību un mežsaimniecību ir ārkārtīgi cieša. Tāpēc es neuzskatu, ka, ka lauk terito, lauku turists, turisms varētu attīstīties attīstīties bez lauksaimniecības sasaistes. Tātad eh, cilvēki, kuri dodas slēpot Zviedrijas ziemeļos, eh, brauc ar slēpēm no kalna, iet pastaigāties pa mežu un ēd vietējos lauksaimniecības produktus. Tas viss ir tāds kopsavilkums. Uh, Līdz ar to runājot par to, ka Eiropas Savienība ir tā saucamās kultūras galvaspilsētas, muzeji, tas ir ārkārtīgi svarīgi, tas ir mūsu kultūras mantojums, un, protams, ka tas vairākoties, lielākoties ir saistīts ar pilsētām. Bet, godātie kolēģi, 55% Eiropas iedzīvotāji dzīvo cieši apdzīvotās teritorijās, tā saucamajās urbānajās kopienās. Un jo lielākas šīs teritorijas kļūst, jo vairāk būs nepieciešams cilvēkiem doties pie dabas, izbaudīt klusumu, izbaudīt mieru, ko mēs varam iegūt tikai dabā. Līdz ar to es uzskatu, ka ir milzīgs potenciāls lauku turismu attīstībai, bet es vēlētos visiem lūgt raudzīties uz lauku turismu saistībā. Tātad lauku turisms nav kaut kas izolēts, kas dzīvo uz mēnesi. Mums ir jāskatās uz lauku turismu kopā ar vietējiem ražotājiem, vietējiem lauksaimniecības produktiem. Uh, Tikai tā šie lauki, šīs attālās teritorijas perifērijas varēs izdzīvot. Mēs nevaram raudzīties uz lietām atsevišķi pa gabaliņam. Grazie, Madam Polson. E adesso... Paldies, Polsons kundzei. Un tagad eh, Dortmans kundzei, lūdzu. Paldies, prieksēdētāji, kungs. Jā, es domāju, ka tagad ar turismu politiku mēs esam ceļa sākumā jo uh, kopš Lisabonas līguma tā ir kopienas kompetence, un to vajadzētu ap, iedvest dzīvību šeit un uh, domāt, ko ir jēga darīt Eiropas līmenī un uh, ko nevajag darīt Eiropas līmenī, un ir daudz lietas, ko nav jēgas darīt Eiropas līmenī. Turisms ir uh, teritoriāli uh, Uh, iespaidota darbība, uh, aktivitāte, mums ir kultūras turisms un uh, ir ļoti daudzveidīgs iespējas Eiropā, kalni un tā tālāk. Un ja mēs tagad domāsim par kopējiem piedāvājumiem, tad es gribētu teikt, to mums vajadzētu atstāt privāto piedāvātāju ziņā. Viņiem arī vajadzētu ļaut veidot mājaslaps internetā un, ja es raugos uz uh, viesnīcu durvīm Eiropā, tad uh, tur ir uh, tik daudz dažādu marķējumu un zīmes, ka neviens vairs neko nesaprot, un tāpēc jaunu šādu marķējumu ieviešana nebūtu vajadzīga. Bet tagad par lauku turismu. Es nāku no reģiona, kur apmēram 150 tūkstošiem um, iedzīvotāju ir uh, uh ļoti daudz uh, apmešanās vietu tieši um, lauku reģionos, kas ir lauku sētās un tā tālāk. Un es domāju, ka tur eh, šis jautājums ir jāskata divos aspektos. Lauksaimniecība ir ļoti svarīga arī visam turismam. Ja Uh, lauku reģioni nav sakopti, arī, piemēram, kalnos, uh, ja ainava nav uh, pieejama un sakopta, tad turisti nemaz uz turien nebrauc. Tātad lauksainiecība un lauka attīstība šeit ir būtiska, lai padarītu ainavu pievilcīgu. Un šis lauksainiecības ieguldījums, kur mēs vēlamies veicināt ar lauksainiecības politikas starpniecību arī kalnu reģionos, uh, tas arī tāds kā, uh, tāda kā tāds publiskais labums, uh, ko mēs ņemam vērā lauksaimniecības politikā. Otrs jautājums uh, ir piedāvājuma jautājums. Kāds tad ir šis piedāvājums pats par sevi? Šeit es domāju, ka ja lauksaimniecība dod ieguldījumu turismā, tad tai arī jāsaņem kāds tortes gabals. Un šeit mūsu referents par to visu jau pateica. Uh, turisms uh, lauku sētās ir ļoti pievilcīgs un šeit piedāvājums pieaug un cerams, ka mēs otrajā lauksaimniecības politikas pīlārā arī atbrīvosim finansējumu. Tad šis ir izaugsmes tirgus, kādu nav daudz lauksaimniecībā. Es ceru, ka to varēsim turpmāk attīstīt, atbalstīt un daudzos Eiropas reģionos uh, radīt uh, papildu ienākums, kas ir būtiski zemniekiem. Paldies! Sono molto d'accordo con quello che ha detto Dorfman, poi alla fine dirò anch'io qualche considerazione. Dorfman, eh, tātad eh, es eh, arī vēlētos kaut ko pateikt, bet tagad dodu vārdu nākamajam runātājam. Thank you, Chairman. Forgive me for being a Paldies, priekšsēdētāji kungs. Es varbūt būšu mazliet cinisks, bet vēlētos pateikt, ka mums bija ļoti jauki lauki Lielbritānijā, un turisti pie mums ieradās, lai raudzītos uz jūras ainavām un skatītos uz zaļajām gāzēm, uz zaļajām zālītēm. Un tagad turisti ierodās un uh, Mēs redzam, ka turistiem šobrīd, ejot pa Lielbritānijas laukiem, eh, vienkārši šobrīd vēja ģeneratori nogalina ārkārtīgi daudz putnu, un šobrīd patiesībā turisti ierodās Lielbritānijā, lai saskaitītu vēja ģeneratoru spārnu nosistos putnus. Tātad Lielbritānija, ja mēs nebūtu iestājušies Eiropas Savienībā, būtu tāda pati, kāda tā bija pirms tam mīlīga turistiem, bet tagad beigt putniņi. Prieksēdētājs. Paldies! Labi, tad mēs esam pabeiguši izskatīt šo jautājumu un tagad dodu vārdu komisā, komisijas pārstāvēji. Es atvainojos, es nevaru pareizi izrunāt jūsu vārdu, bet nu, jā, paldies. Tā tad komisijas pārstāve, paldies. Es vēlētos pateikties visiem, kuri ir piedalījušies debatēs, un es vēlētos pateikties visiem, kuri ir izteikuši savas idejas par komisijas komunikē turismu sakarā. Es zinu, ka arī vairākas citas Eiropas parlamenta komitejas eh, sagatavo savu ziņojumu vai vismaz organizē debatas tieši par Eiropu un turistu politiskajām pamatnostādēm. Kā jau Nikolesku kungs teica, Patiesībā mūsu ziņojums ciešā mērā ir saistīts ar Lisabonas līguma spēkā stāšanos un tajā atrunātajiem mērķiem, jo Lisabonas līgumā pirmo reizi parādās Eiropas Savienības līmeņa kompetence, proti Eiropas Savienības atbalsts dalību valstīm turismu jomas attīstībai. Tas nenozīmē, ka tagad Eiropas Savienībā mēs veicināsim iekšēju pašu konkurenci. Tāpēc mūsu ziņojumā iekļautā rīcība ir dalību valstīm palīdzoša. Pēc Lisabonas līguma spēkā stāšanās mēs vēlamies veicināt, palīdzēt, piedalīties stratēģijas attīstībā stratēģija, kas ir iestrādāta arī Eiropa 2020 stratēģijā, kurā turisms ir minēts kā viena no Eiropas Savienības konkurences jomām. Tas ir saistīts ar vairākiem pilāriem, un tas ir saistīts arī ar ilgtspējību un kvalitāti. Kā jau debatēs izskanēja, ir četri būtiski pilāri, kas ir atspoguļot mūsu komunikē. Tā ir uh, konkurētspēja, ilgtspējība, kvalitāte un atbildība un Eiropas Savienības atpazīstamībai un tās galapunktu atpazīstamībai pasaulē ir jābūt lielākai. Tas nenozīmē, ka mēs vēlamies izveidot savu veidu etiķetes dažādām valstīm vai pilsētām. Mēs vienkārši vēlamies palīdzēt, atbalstīt dalību valstis, izveidot turisma tirgus un palīdzēt dalību valstīm veicināt viņu galamērķu atpazīstamību. Ceturtā prioritāte ir veiksmīgāka koordinācija un labāka sadarbība starp komisiju un dalību valstīm, jo turisms ir ļoti horizontāla politika, un tie lēmumi, kas tiek pieņemti, piemēram, kaut vai lauksaimniecības jomā, pilnīgi noteikti var ietekmēt gan turisma, gan arī vidas jomas. Un arī likumdošanas priekšlikumi dažādos veidos var ietekmēt turismu un, protams, citas jomas. Lauka turisms varbūt nav tik daudz pieminēts mūsu ziņojumā, jo mums bija ierobežots lapas pušu skaits šajā ziņojumā. Tāpēc eh, mēs esam pieminējuši lauku turismu, ka šī joma ir jātīsta, bet eh, dziļāk mēs neesam to izskatījuši. Šā iemesla dēļ komisija plāno sagatavot turpmāku dokumentu savu veidu rīcības plānu, ko darīt lauku turismu sakarā. Un nākamajā nedēļā paredzētajā darba, patiesībā šajā nedēļā atvainošanu 18. un 19. novembrī mēs organizējam Eiropas turisma fórumu, kurā ir uzaicinātas piedalīties dalību valstis un iesaistīto pušu pārstāvi. Tātad tur piedalīsies gan Eiropas turisma asociācijas pārstāvi, gan arī ir uzaicināti piedalīties Eiropas parlamenta pārstāvi un dažādu parlamentāro komiteju pārstāvi. Šis um, rīcība plāns sniedz ieskatu tajā, kā mēs kopā ar dalību valstīm vēlamies eh, veicināt turismu industriju. Mēs runājam arī par to, ka ir tādas prakses, kurām ir nepieciešams vienkārši straumēt idejas un rīcību. Es vēlētos pieminēt Kalipso iniciatīvu, kas ir sava veida sagatavošanas process, sagatavošanas etaps, Kalipso ir Eiropas parlamenta ideja, un 2011. gadā šis plāns būs savā trešajā darbības gadā. Tātad plāna dziļākais nolūks ir palīdzēt turismu industrijai un, protams, dalību valstīm izvairīties pēc iespējas vairāk no sezonalitātes, jeb, pareizāk sakot, mēģināt rast risinājums, lai izvairītos no sezonalitātes turismā, proti, lai sezonalitāte neietekmētu turismu jomu tik lielā mērā, kā tā šobrīd dara. Turismam vajadzētu kļūt tematiskākam, un, protams, ka turisms vienmēr būs savā veidā izskaisīts. Kopā ar komisijas lauksaimniecības DG runājot par nākotnes idejām, mēs sadarbosimies arī ar DG lauksaimniecības lauksaimniecību, lai koordinētu lauku un turisma idejas. Paldies, prieksēdētājs, paldies, paldies komisijas pārstāvēji. Un tagad es dodu vārdu vēlreiz Nikolesku kungam noslēguma vārdiem. Paldies, priekšsēdētāji kungs, un es gribētu pateikties visiem kolēģiem, kas izteicās kā arī komisijas pārstāvē. Es gribētu gribētu teikt, ka viss, ko jūs teicāt, ir uh, piezīmēts, un es iepazīstināšu jūs ar noslēdzošo tekstu un arī ar grozījumiem. Bet, ja atļausies, tad gribu izteikt pāris piezīmes uh, par tām bažām, kādas uh, Hofman kungs izteica par Eiropas kompetenci par turismu jomu. Ir ļoti, nu, teiksim par to, vai ir labi, ka šī kompetence eksistē vai nē. Es domāju, ka mm, lauksaimniecības mm, komiteja vēl nav, teiksim, tā īsti skaidrs, kāda varētu būt šī ietekme turistam gan lauksainiecības jomā, gan arī uh, ekonomikas jomā kopumā. Eiropas Savienība jau daudz ir investējusi, ir Eiropas instrumenti un programmas, kas veicina lauku turismu. Tas nav uh, nekas nu tāds pilnīgi jauns. Bet katrā gadījumā es ceru, ka uh, šīs programmas uh, tiks turpināts un gribu pateikties komisijai par atvērtību. Tā ir nepieciešama, lai attīstītu mūsu kampaņu, lai uh, attīstītu arī infrastruktūru. Lauku turisms ir alternatīva uh, citiem turismu veidiem Un tas var būt interesants gan Eiropas turistiem, gan arī tiem, kas uh, nāk kā turisti no trešajām valstīm. Bet, lai tas būtu iespējams un nepieciešama uh, vēl lielāka piesaista, un tas ir jāpadara atraktīvāks. Uh, tiem, kas vēlas ar to ierasties. Un tādēļ ir nepieciešama arī lauku vidas un laiku ainavas attīstība. Paldies! Molto bene, grazie al viceprezidents. Paldies, turpina prieksēdētājs. Paldies Nikolešku kungam. Un tagad mēs varam pabeigt komitejas sēdi. Vēlētos atgādināt visiem deputātiem, ka nākamā komitejas sēde ir paredzēta 18. 18. pulkstens 14. Tātad ceturtdien. Un mēs tiksimies ar komisāru Un tas ir 4Q1, sēž telpā, 4Q1. Pie tam, ja nepietiks vietas 4Q1 zālē, tad būs pieejama arī 6Q2 zāle, kurā būs tāda kā klausītāju zāle. Kā jau teicu, pie mums ieradīsies komisārs un runās par nākotnes KLP, tātad ceturtdien 18. pulkstens 14. Un vēlētos jums atgādināt arī ko tādu, ko neesam pieminējuši iepriekš. Ja vēlaties eh, runāt par eh, Hauslinga kunga olbaltumvielu deficīta problēma, tad tas ir 29. novembris 2012. Tātad grozījuma iesniegšanas termiņš Hauslinga kunga ziņojumam 29. novembris pusdienlaiks. Luís, jūs vēlaties izteikties? Ir no pontu 7, senhor prezidente, que é o pontu diversos. Paldies, runājot par septīto darba kārtības punktu. Citi jautājumi. Es e, tikai vēlētos vērst jūsu uzmanību uz to, ka tikšanās ar komisāru, kurā mēs diskutēsim par lauksaimniecības politiku. Tātad ir vairāki deputāti, kuri man ir lūguši pateikt, ka viņi ir organizējuši tikšanās savās valstīs, bet viņi ir atcēluši visu tāpēc, ka viņi vēlas viņi, vē, viņi ir atcēluši savas tikšanās un piedalīsies šajā uzklausīšanā ar komisāru, bet tātad šī 6Q1 zāle, kur ir tikai uzklausīšanas zāle, e, arī tā ir pa mazu. Man jau ir ziņas, tātad būs īstā mūsu sēžu zāle pilna, arī klausītāju zāle būs pilna. Jautājums, kāpēc mēs nevaram šo uzklausīšanu organizēt plenārsēžu zālē, jo būs tik ārkārtīgi daudz, kas vēlas dzirdēt. Es uzskatu, ka tas mums būtu nākt par labu, ja mēs organizētu šo tikšanos uzklausīšanu plenārsēžu zālē, kas ir lielākā zāle šajā parlamentā, priekšsēdētājs. Jā, es uzskatu, ka doma ir vienkārši lieliska. Doma ir vienkārši lieliska. Bet vēlētos pateikt, ka sekretariāts jau divreiz ir mēģinājis pieprasīt plenārsēžu zāli, un vienmēr mēs esam saņēmuši atbildi nē. Bet, eh, ja visas politiskās grupas būtu vienas prāts, mēs varbūt tiešām varētu mēģināt rezervēt plenārsēžu zāli, jo tiešām intereses ir ārkārtīgi liela, un plenārsēžu zālē tiešām tas būtu arī tāds savu veidu vēl papildus svars. Paldies Kapalu Santus kungam par ideju, un nākamais runātājs lūdzu. Alvas kungs. Jā, es tikai vēlējos eh, uzsvērt to, ka ir ārkārtīgi svarīgi lielu sēžu telpu zāli dabūt. Es pats personīgi esmu uzaicinājis 16 lauksaimniecības vadošo organizāciju un pārstrādātāju pārstāvis no Portugāles, un es uzskatu, ka būtu ārkārtīgi svarīgi, lai viņiem vispār būtu da, jau kur vieta. Prieksēdētājs paldies Almskungam. Un tagad es vēlētos tad vērsties pie visām politiskajām grupām. Ja godātie deputāti, jūs tiešām varētu pateikt, cik viesus jūs esat uzaicinājuši, tad tas tiešām varbūt skaitļu ziņā varētu palīdzēt mums tāds kā argumentācijai, sekretariās tad grieztos pie biroja un tā tālāk. Ja koordinatori ir viensprāts, tad drusku neliela pauzīte, un tad sāksim koordinatoru sēdi. Paldies visiem, kas piedalījās komitejas sēdē, beidzam sēdi.